Ora l'ordine del giorno reca la discussione. Un tagad darba kārtībā diskusijas par uh, kohēzijas politiku Eiropas solidaritātes fondu. Kopīgās debates. Kocolīno ziņojums par pilsētu vidas atjaunošanas ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. Tālāk uh, Derek Vogan ziņojums teritoriālās attīstības nozīme kohēzijas politikā. Un Lenas Kolārskas Babinskas ziņojums Eiropas Savienības kohēzijas politikas loma Eiropas jaunās enerģētikas politikas īstenošanā. Kā arī ziņojums, kuru izstrādāja Rozais Stāras Sferagu, Eiropas Savienības solidaritātes fonds īstenošana un piemērošana. Vārds tiek dots Kocolīno kungs 4 minūtes. Sī, raportu. Ziņojuma mērķis ir eh, turpmākās kohezijas politikas centrā un Eiropas politikas centrā iekļaut eh, pilsētas un eh, pilsētu tīklus, kā liela struktūra un platforma, lai varētu veicināt izaugsmu un nodarbinātību, ilgspējīgo nodarbinātību. Pilsēta vīde jā, arī kā liels nākotnes izaicinājums, jo šeit mēs arī mērām demogrāfijas attīstību, arī sabiedrības pāragro novecošanos, kā arī fenomeni, kas ir saistīti ar jauno mūsdienu sociālo-ekonomisko nabadzību. Pilsēta, pilsēta vīde ir arī vieta, kur ir uh, radošums, kur rodas uh, zināšanas, uh, kur uh, arī savien sādzīvo dažādas realitātes, dažādas paudzes un tam līdzīgi. Šo iemeslu dēļ mēs uzskatām, ka nepieciešams izveidot Eiropas plānu pilsētām, uh, pilsētu videi, tīkliem, uh, inteliģenti izmantojot arī jaunos resursus, kohēzijas politiku un struktūru fondus. Tāds plāns, kuram ir daži konkrēti mērķi, mēģināšu tos izcelt no šī sava ziņojuma kur galvenokārt tiek runāts par lielo arī mūsu urbānās perifērijas pārkvalificēšanu, konkrēta mm, programmu, kas iesaistu tad urbāno šo tīklu un arī tiek pārskatīti veco ēku enerģētiskā uzlabošana, energoresursu uzlabošana. Tātad ļoti liela programma, plāns arī drošībai lai aizsargātu mūsu pilsētas mantojumu. Šeit ir eh, šis jautājums ir ārkārtīgi liels, kas ir eh, saistīts arī ar to, kā mēs varam sadzīvot savā starpā un kā arī dzīvot tādās teritorijās, kur ir ārkārtīgi liels eh, šī zemestrīču risks kā aizsargāt šo pilsētas mantojumu. Tad arī pjā, uh, plāns uh, jaunai, jaunai aktu celtniecībai pilsētās un ka ir arī dalība valsts, kuras ir arī atteikušās no uh, politikas, kuru mērķis būtu veicināt jaunu valsts ēku, sabiedrības interešu ēku celtniecību. Uh, Un tas un bieži vien nodara arī kaitējumus sabiedrībai. Šis ir ārkārtīgi liels jautājums, liela tēma, kur ir saistīta pilsētvide, pilsētu tīkls. Mēs runājam arī par personu un preču aprīti. Un arī šeit mēs varam skatīt ārkārtīgi plašu jautājumu loku, runājot arī par vides ilgtspējību. Un visbeidzot arī ļoti liels jautājums par milzīgo vēstures mantojumu saglabāšanu mūsu pilsētās, kas ir vislielākais mantojums un vislielākā bagātība bagātība, kāda mums ir. Un tad arī tēmas, kas saistās ar uh, piepilsētām, lauku zonām, arī apjomīgs jautājumu loks. Tātad urbānā politika, kuras mērķis ir samazināt teritorijas izmantošanu ne tikai lauksaimniecības teritorijas, mēs pārāk daudz esam patārējuši Eiropā. Lūk, tādu plānu mēs vēlamies prezentēt, tāds ir arī darbs, kuru veicām. E, to mēs šeit neminam ziņojumā, bet ļoti liela daļa šai ziņojumā ir jau 5% no resursiem, kāds mēs vēlamies atvēlēt uh, pilsētu attīstības politikām, lai tas tiktu paredzēt arī turpmākajos Eiropas bu budžeta resursos un arī uh, nepieciešams, atbilstošam ziem ziņojumam, paredzēt stiprāku juridisko pamatu. Mēs runājam par Eiropu un urbāno jautājumu, lai šai politikai tiešām būtu ļoti stingrs pamats. Paldies! Vārds tiek tagad dots otram ziņotājam Derekam Voganam 4 minūtes. Uh, thank you, uh, President. Paldies, priekšsēdētāji. Un es priecājos, ka arī komisārs ir ieradies šeit. Uh, man bija īpašs gods strādāt pie šī jautājuma. Es domāju, ka kohēzijas politika ietekmē visus reģionus Eiropas Savienībā, un tāpēc ir uh, nozīmīgi, lai nākamajā daudzgaļu finanšu schēmā mums būtu pienācīgs finansējums. Bet vēl bez finansējuma mums ir nepieciešams arī uh, vajadzīgais noregulējums, uh, lai uh, kohēzijas politika varētu radīt darba vietas un izaugsmi. Tāpēc jau īpaši apsveicams ir komisijas priekšlikums šajā jomā. Uh, jo īpaši, kas attiecas uz kopējo strateģisko ietvaru eh, pieciem kopīgiem fondiem, pieciem galvenajiem fondiem, jo es domāju, ka tas eh, ļaus uzlabot fondu efektīvu izmantošanu, tas palīdzēs vienkāršot eh, pieteikumu iesniegšanu kandidātiem un tāpat vieglāk piekļūt visiem Eiropas fondiem. Bet savulaik, kad šie te noregulējumi tika sākotnēji piedāvāti, mēs nepadomājam par dažiem aspektiem, un tagad mums beidzot ir iespēja runāt par to visu kopumā, par um, daudzpusējo uh, pārvaldību, um, kopienas uh, pārvaldību, kopīgiem rīcības plāniem un uh, starp teritoriālajām investīcijām. Tās viss ir apsveicams īdejs bet kas vēl ir nepieciešams, es domāju, īpašs mehānisms, lai uh, apkopot visu šīs lietas un tātad kopīgi izmantot šos fondus, kā jau es teicu iepriekš. Tāpēc es konsultējos ar virkni spēlētāju un interesēto pušu visā Eiropas Savienībā. Es izvērsu uh, e, apļā galda diskusijas ar pārstāvjiem no reģioniem, vietējās pārvaldes pārstāvjiem, kas ikdienā strādā pie struktūra fondiem. Jo e, viņi noteikti vislabāk saprot, kas mums būtu jādara, lai uzlabotu šos fondu izmantošanu nākotnē. Šīs diskusijas bija ļoti nozīmīgas, jo tajās mums izdevās runāt par dažiem mehānismiem, kas ļautu apkopot šos fondus vietējā un reģionālā līmenī. Viens no piemēriem, protams, bija Velsa. Velsā ir paredzēts pēc 2014. gada izmantot vienotu portālu, kur būtu uh, tāds kā viens pieturs punkts visiem pieteikumu iesniedzējiem un arī pārvaldītājiem. Vēl viens lielisks piemērs bija um, eh, Nīderlands um, eh, piemērs, proti um, vietējās pašvaldības var sagatavot pakotnes, izmantojot Eiropas Savienības fondus. Uh, Vēl viens piemērs eh, bija Mančestrā, apvienotajā karalistē, kas paredz integrēt, finansēt uh, infrastruktūras uh, resu uh, projektus, attiecīgi arī izmantojot apkopotus fondus. Šo projektu ir paredzēts īstenot pēc 2014. gada. Noteikti būs vēl citi piemēri no reģioniem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums būtu jāapkopo šīs idejas, šī eh, labās prakses piemēri un jācenšas rast veidu, kā mēs varētu mainīties ar šīs labās prakses, piemēram, visā Eiropas Savienībā. Es ceru, komisāra kungs, ka jūs ņemsiet vērā to, kā konkrēti priekšlikumi um, nākot klajā ar pašiniciatīvas ziņojumu, lai mēs varētu sagatavot mehānismus, kas ļautu šīs labās idejas Um, īstenot praksē, lai uh, reģionu varētu izmantot kopā šos uh, fondus, lai labāk finansētu uh, projektus. Tas ir labākais veids, kā izmantot šos fondus un kā sasniegt 2020. gada mērķus un uzlabot arī ekonomisko situāciju mūsu reģionos visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tagad vārds referentēji Kolārskas eh, Bobinskas kundzei uz četrām minūtēm. Dziękuję bardzo, pani mm, przewodnicząca. Liels paldies, priekšsēdētāji. Mums ir nebijusi iespēja, kur mēs varam tagad izmantot. Mēs varam nodrošināt sinerģiju starp uh, eh, kohezijas politiku un enerģētikas politiku. Uh, Mums ir iespēja attīstīt šīs politikas, lai optimizētu tās. Pirmo reizi komisija ir piešķīrusi tik uh, daudz līdzekļu federa programmas ietvaros. Runa ir par to, kā mēs vislabāk varētu izmantot šos uh, fondus. Tāpēc savā ziņojumā es uzsveru to, ka projekts, uh, kura mērķis ir īstenot iniciatīvas enerģētikas uh, sektorā, izmantojot kohezijas uh, fondus. Tātad mums ir jādomā par reģionālo attīstību, bezdarba samazināšanu un tāpat arī atšķirību samazināšanu reģionu starpā. Šādā veidā mums izdosies iedvest uh, jaunu dinamiku reģionos, kas šobrīd attīstās lēnāk nekā citi. Uh, kas varbūt ir nedaudz atpalikušāki. Un tas mums ļaus arī veicināt attīstību tajos reģionos, kur vēlas investēt līdzekļus enerģētikas politikas attīstīšanā. Šīs politikas mērķis ir nodrošināt neatkarīgus uh, enerģētikas avotus, un tas, protams, ir saistīts ar infrastruktūru. Bieži vien mēs runājam par enerģeti, enerģijas avotiem, bet svarīgi ir arī tas, kā mēs tālāk izplatam šo enerģiju, kā tā tiek nogādāt līdz galu patērētājiem. Tāpēc mēs īpašu uzsvaru liekam uz um, šī te piegādes tīkla attīstību bet mums ir jāņem vērā arī atsevišķo reģionu īpašās vajadzības, jo nav viens eh, vienots modelis, kuru mēs varētu īstenot visos Eiropas reģionos. Ir reģioni, kas vēlas investēt eh, mājokļu eh, energoefektivitātes uzlabošanā, kas vēlas investēt transports tīklos. Tātad mums ir nepieciešama vesela virkne projektu. Mums ir jāpatur prātā savu mērķu un ņemot vērā to, ka reģiona attīstības līmenis ir atšķirīgs, tad ziņojumā skaidri norādīts arī tas, ka reģionālajām um, pārvaldes iestādēm ir eh, jābūt um, lēmumu pieņemšanas procesā. Reģioniem vajadzētu būt iespējai izraudzīties, kuros projektos tiek investēts, jo tieši viņi vislabāk var izvērtēt, cik daudz līdzekļu būtu jāinvestē un kurā nozarē. Jo mēs vēlamies, lai šie līdzekļi tiktu izmantot liederīgi. Runa nav par to, kā iztērēt līdzekļus, bet par to, kā tos pienācīgi, jeb labi iztērēt. Ja ir reģioni, kur jau ir modernizējuši skolas un komisijai ir īpašs uh, projekts skolu modernizēšanai, mums ir jānodrošina, lai reģions, kas jau ir paveicis mājas, savu mājas darbu, netiktu uh, diskriminēts šīs iniciatīvas ietvaros. Nākamās finanšu schēmas ietvaros mums ir jāparedz vairāk līdzekļu enerģētikas politikas īstenošanai, bet kohēzijas eh, politika. Ir uh, jāizmanto, lai īstenot uh, projekts. Kohēzijas politika nevar būt kā plāksters, kas tiek izmantots tādos gadījumos, kad nav uh, iespējams iegūt līdzekļus projektu īstenošanai citādā veidā. Uh, Kohezijas politikai ir jādarbojas, bet saskaņā ar tās mērķiem tā, protams, var savstarpēji sadarboties ar citām politikām, bet tai ir, tām ir nepieciešami arī savi resursi. Paldies! Paldies, un tagad vārs eh, referentēji Estras kundzei uz četrām minūtēm. En el año 2002 se creó. Liels paldies priekšsādātāji 2002. gadā tika izveidots Eiropas solidaritātes fonds, lai varētu sniegt atbildi uz būtiskām dabas katastrofām, kas skāra dažas dalību valstis. Un līdz šim nav bijuši radīti citi instrumenti, kurus varētu izmantot katastrofu gadījumos. Fonds pēdējos desmit gadus ir ļoti veiksmīgi darbojies un pierādījis Eiropas solidaritāti. Pēdējo desmit gadu laikā mēs varējām gūt ieskatu arī kādas problēmas skār šo fondu, un mēs uh, sapratām, ka katastrofu sekas bieži vien ir smagākas nekā sliekš, finanšu sliekšņi, kādos mēs varam sniegt atbalstu katastrofas kartajām valstīm. Dabas katastrofas ietekmē konkrētus reģionus un tā iedzīvotāju ikdienas dzīvi, un bieži vien tiem ir ļoti ilgstošas un ļoti smagas sakts. Un tāpēc Eiropas eh, solidaritātes eh, fondā ir saņemti daudzi pieprasījumi šo sāk, pēc finansējuma šo sāku mīkstināšanai, un tie bieži ir noraidīti. Es uzskatu, ka šī fonda koncepcija bija ļoti izplūdusi, un daudziem tās eh, tā radīja cerības, kas netika piepildītas. Tas nozīmē, ka pašlaik, kad mēs gatavojam jauno ziņojumu, tā ir iespēja paskaidrot uh, tieši, kā tiek definētas katastrofas un kā ir novēršami trūkumi. Pagājušo gadu pieredze rāda, ka fondam bija jābūt elastīgākam jo mēs redzam, ka no katastrofas brīža līdz palīdzības saņemšanai var paiet 8-9 mēneši, un tas ir tā ļoti sarežģīta situācija. Tāpēc mēs aicinām vienkāršot arī fonda procedūras un iespējams paredzēt avansa maksājumu procedūru, ja ir notikusi dabas katastrofa. ir jau arī dabas katastrofas, kas attīstās pamazām, piemēram, plūdi vai sausums, un arī šajos gadījumos uh, fonds varētu būt elastīvāks. Mēs vēlamies, lai regula tiktu pārskatīta, bet nevēlamies, lai netiktu grozīt finanšu aspekti. Uh, Padome nepiekrita 2005. gadā tam, ka tiek veikti grozījumi attiecībā uz fonda finanšu aspektiem. Un šī gadījumā nekādi grozījumi nav veikti. Nav grozīti arī kriteriji, saskaņā ar kādiem var tikt veikti maksājumi padome vēlas eh, ziņojumā ir iekļaut arī citi kriteriji, piemēram, procenti no IKP, kādu sasniedz zaudējumi, un īpaši attiecīgiem reģionam en el uso de las subvenciones que se, ha, se haga en un solo acto. En definitiva, proponemos. Komisija eh, varētu paskaidrot, uh, kā šie maksājumi tiek veikti un uh, kādam periodam tie ir paredzēti. Mēs aicinām, lai fonds būtu efektīvāks, caurskatāmāks un efektīvāks. Liels paldies! Uh, tagad dodu vārdu komisāram. Paldies, deputāti! Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti! Vispirms es komisijas vārdā gribēju pateikties referentam par šī ziņojuma sagatavošanu, ņemot vērā pašlaik notiekošās sarunas starp padomi un parlamentu. Šis ziņojums sniedz ļoti būtisku pienesumu, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar urbāno telpu kohēziju. Plašais atbalsts, kur jūs guvāt uh, šim ziņojumam savā komitejā, uh, ir spēcīgs signāls, un es uzskatu, ka padomes un komisijas uh, mērķi galvenokārt sakrīt. Kocelīno kungs uzsver to, ka pilsētām un urbānajai telpai ir izšķiroša nozīme, bet arī lauksaimnieciskās teritorijas ir svarīgas, lai mēs varētu sasniegt stratēģijā Eiropa 2020 izvirzītos izaugsmas mērķus. Ja tiek runāts par Eiropu kā inovācijas telpu, tad šie aspekti te spēlē būtisku lomu un tie ir jāņem vērā. Tāpēc daudz līmeņu pārvaldības kontekstā mēs uzstāsim, lai valdības arī reģionālā un vietējā līmenī, kā arī nevalstiskās organizācijas sniegtu savu ieguldījumu, veicot uh, plānošanu, balstoties uz iespējami plašākas bāzes. Ir nepieciešami attiecīgie instrumenti, tāpēc mēs paliekam pie sava priekšlikuma vismaz 5% finansējumu izmantot projektiem, kurus izstrādā pašas pilsētas, un gribēju atgādināt, ka 5% attiecas uz integrētajām teritoriālajām iniciatīvām. Protams, ka papildus tam būs pieejami projekti no kohēzijas fonda, uh, citiem projektiem. Gribēju uzsvērt, ka ir nepieciešams izveidot kopējo strateģisko ietvaru. Partnerību nolīgums te spēlēs būtisko, būtiskāko lomu sadarbībai starp uh, konkrētiem reģioniem. Un viens no šiem instrumentiem varētu būt kopienas uh, vadīts attīstības instruments, kas palīdzētu sasniegt izvirzītos mērķus ir nepieciešams sniegt uh, papildus paskaidrojumus, un es varu jums apliecināt, ka mūsu ģenerāla direktorāti ar lielu iniciatīvu strādā pie šīm projektiem, un es ceru, ka drīz mēs pilsētām varēsim sniegt attiecīgas uh, vārdlīnijas un pamatnostādnes. Lielāks uzsvars ir jāliek uz administratīvās kapacitātes vērošanu un uh, jānodrošina sadarbībā ar pilsētām to, ka šie līdzekļi tiek izmantoti tā, ka tie veicina izaugsmi un nodarbinātību. Protams, ka es uh, atzīmēju arī ilgspējas nozīmi, tāpēc Kolārskas Bobīnskas kundzei varu apstiprināt, ka es piekrītu tam, ka enerģijas politika kohēzijas ietvaros ir ārkārtīgi būtiska Un energoefektivitāte daudzos reģionos ir tikpat svarīga kā atjaunojamo energoresursu izmantošana. Gribēju pāris vārdos uh, izteikties arī par solidaritātes fondu. Tā pastāvēšanas uh, laikā līdzekļi ir sniegti, atbalsta maksājuma līdzekļi ir sniegti 23 dalībvalstīm, kas piedzīvušas katastrofas un uh, šie maksājumi sasnieguši 3,1 miljardu eiro. Mēs uh, uzskatām, ka šo instrumentu ir iespējams izmantot vēl labāk un efektīvāk. Gribēju pateikties Estāras kundzei par viņas ziņojumu un par to, ka Eiropas parlaments ir sniedzis savu viedokli par komisijas 2011. gada uh, paziņojumu par solidaritātes fonda reformu. Mēs eh, sniegsim, mēs izstrādāsim arī attiecīgi priekšlikumu. Liels paldies, eh, godājumās dāmas un kungi, par jūsu sadarbību, izaugsmi un nodarbinātību ir iespējams eh, veicināt tikai sadarbojoties ar reģionā, reģionālā līmeņa iestādēm un Tāpēc ir nepieciešams optimizēt kopienas instrumentus, iesaistīt vietējo līmeņu pārstāvis, lai ņemtu vērā konkrēto vietu specifiku. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments ir ļoti būtisks parlaments turpmākajās diskusijās un sarunās. Liels paldies komisāra kungam, tagad vārds tiek domāts. Izmenovas kundzei minūte nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā. Godātais priekšsēdētais kundze, godātais komisāra kungs, Lisabonas līguma teritoriālā kohēzija ir viens no Eiropas Savienības nozīmīgākajiem darba mērķiem. Van kungs ziņojums ļoti labs pamats, lai radītu stratēģiju un sasniegtu Eiropa 2020 stratēģijas mērķus kopīgais strateģiskais ietvers tiks izmantots, lai labāk varētu īstenot, izmantot fondus lokālā attīstība, integrētā teritoriālās investīcijas. Palīdzēs nodrošināt arī vietējo kopienu ilgspējīgu attīstību. šīs bottom-up pieeja ļoti aktīvi jāpiemēro, lai tur arī iesaistītu visus iesaistītās puses, pieņemot stratēģijas vietējām attīstībai jāuzlabo administratīvā kapacitāte, administratīvais sloks jāsamazina. Grācie. Paldies! Un tagad uh, Industrijas pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā Enčukungs. Uh, Gudotā priekšsēdētājs kundze, gudotājs komisāri, kungs, kohēzijas politika ir fundamentāla Eiropas Savienības politika. Kohēzijas politikas eh, veiksme arī palīdzēs mazāk attīstītiem reģioniem labāk integrēties Eiropas Savienībā, un tas nāks par labu pilnīgi visiem. Tādējādi mums nevajadzētu samazināt kohēzijas finansējumu arī nākamajā daudzgad finanšu plānā kā ziņotājs par atzinu mitras komitejas vārdā, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi izmantot struktūru fondus, lai īķi varētu veicināt enerģētikas projektus Austrum Eiropas mazāk attīstītajos reģionos. Tad nepieciešams investīs e, enerģētikas efektivitātes projektos celtniecības sektorā. Tas ir jāatbalsta vietējā līmenī, izmantojot uh, Mm, aizdevumus un dažādas finanšu instruments vietējā līmenī. Tajā pat laikā arī ir jāatbalsta lielāki enerģētikas infrastruktūras projekti, līdz ar to ir nepieciešama koordinācija starp struktūra fondiem un um, arī, piemēram, Eiropas um, transporta fondu. Un paldies, tagad sākam ar uh, Eiropas tautas. Uh, grupu Matonī kundze. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs, pateicu ziņotājiem par paveikto darbu. Eh, šī kopīgo debāšu eh, galvenais punkts ir vienots. Visiem četriem ziņojumiem ir eh, noteikts mērķis uzlabot teritoriālo dimensiju kohēzijas politikā. Man ir liels prieks, kā arī komisāri kungs arī definēja, ka visi četri ziņojumi ir lieliski. Uh, un viņš arī atzina ka arī Kocelīna kunga ziņojums ir arī kohezijas politikas idejas centrā un ka tas arī attiecas uz piepilsētām ka pilsēta tādējādi tiešām var arī būt attīstības motors, jā. Ja tiek veiktas investīcijas uh, projektos, kas ir ekoloģiski, un ja attīstības uh, programmās pilsētu vidē tiek izmantoti tādi instrumenti kā solidaritātes instruments, un ja tie tiek izmantoti ļoti uh, uh konkrēti vērsti un konkrētiem mērķiem, jūs ņemā tiek teicis, ka uh, Eh, šie instrumenti var arī tikt izmantoti elastīgāk nekā instrumenti, kas tika daļai izmantot līdz šim. Es vienu referente strādāju pie Kocelīno kunga ziņojumu savu uzmanību un eh, koncentrējušu pavisam īsi uz, uz šī ziņojuma rezultātiem. Piekrītu tātad ziņotājiem, mēs vēlējāmies piešķirt šai pilsētvidas dimensijai. Uh, piešķirt īpašu uzmanību un arī uh, aicinām arī ziņojumu no komisijas, lai šī pilsētu vīdes mērķi arī tiktu piesaistīta Eiropa 2020 stratēģija, kur mēs runājam par ilgspējīgām inteliģentām pilsētām. Uh, 5% arī būtu komisija, kas ir komisijas ziņojumā, būtu minimālais investīciju līmenis pilsētvidē, nevis maksimālais. Un visbeidzot, arī mums ir jāiesaistē vietēji administrātori, lai viņi arī varētu attīstīt tādu līdzdalības attīstības. Uh, modeli. Paldies, paldies, un tagad uh, sociāldemokrāta politikas grupas vārdā Krēla kungs, 10 minūtes, kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Kohēzijas politika patiešām ir ārkārtīgi sarežģīts uh, lauciņš, jo to pierāda arī diskusija. Mēs runājam par pilsētu attīstību un par pilsētu ieguldījumu teritoriālajā attīstībā, teritoriālajā sadarbībā, enerģijas politikā un par enerģijas politikas pienesumu kohēzijas politikā, līdz pat eh, iekļaujot arī solidaritātes fondu. Un es piedaru tiem kolēģiem, kas atbalsta. Aina izskatās ļoti pozitīva, tomēr mums vajadzētu būt piesardzīgiem. Ir ārkārtīgi svarīgi izvirzīt skaidrs kohēzijas politikas mērķis un pieejamos uh, finanšu līdzekļus izmantot koncentrējoties uz šiem mērķiem. Nedrīkst uh, notikt uh, finansējuma sadalījums pēc leikanas principa, kā mēs to esam piedzīvojuši iepriekšējos gados. Polit kohēzijas politikas jaunajai virzībai būtu jāseko izvirzītajiem mērķiem, bet ar jauno kohēzijas politiku jāņem vērā arī jaunas jomas, piemēram, mūsu pašu pienesums kohēzijas politikai. Mums ir eh, jāveic labi darbi un par tiem arī jārunā, lai Eiropas eh, pilsoņi, lai vairotu Eiropas pilsoņu atbalstu tam. Es domāju, ka mēs varam iesaistīt visas puses, sagatavojot operatīvās programmas, tad uh, projekti noritēs eh, gludāk, tie būs, būs plašāku akceptu un būs arī plašāki. Ārkārtīgi svarīgs aspekts ir tas, ka nepieciešams eh, labāk koordinēt Eiropas politiku vienam ar otru. Un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi mums eh, neko nedod tas, ka ir izstrādāt laba politika, ja nav pieejami pietiekami finanšu resursi mums ir jādomā par pozitīviem rezultātiem diskusijās par DFS, lai mēs varētu nodrošināt labu politiku pilsu, Eiropas pilsoņiem pilsoniem. Paldies Alde grupas vārdā. Manesku kundze divas minūtes. Cienējamies komisāra kungs. Vēlos jūs arī apsveikt um, Mm, godātais referent par šo sagatavotu ziņojumu. Piedāvātie risinājumi, protams, kohēzijas politikai mm, ir ārkārtīgi skaidrs visi tie mērķi. Un nu, mēs to varam visu tikai, protams, panākt tad, ja nākošajā atkal periodā mēs novirzam šos līdzekļus, lai attīstītu ekonomiku un attīstītu Eiropas konkurētspēju. Jā, mēs galvenokārt runājam, protams, par to situāciju. Visvairāk krīsties, kad uz lielās pilsētas un to aglomerācijas, Tāpēc arī tam jāvēlta liela uzmanība, jo tur ļoti nopietnas bezdarba problēmas, diskriminācijas un tiešām reāla nabadzība. Tieši tāpēc ir ļoti precīzi jānosprēž arī mēķi eh, šādām aglomerācijām, kas saistās ar Eiropu 2020 stratēģiju. Un tikai tad mēs varēsim tiešām nodrošināt arī efektīvu potenciālu attīstību tieši šajās aglomerācijās. Un tādā ziņā ļoti svarīgi, lai mēs saprotam, ka ir jāveicina investīcijas infrastruktūrā un arī tādi soļi, kas nodrošina energoefektivitātes uzlabošanu. Tas reizē ir skaidra reģionāla attīstība. Tam visam ir ļoti skaidrs tiešas sekas, un tas spēja un tas palīdzēs arī sasniegt lielos mērķus, kas ir noteikti nākošajā periodā. Protams, par to jārunā gan komisijas līmenī, gan arī dalībvalstu līmenī. Uh, jo tieši dalībvalstīm jāveic konkrētie pasākumi. Bet papildus arī jārunā par konkrēto līdzekļu piešķiršanu. Tāpēc ir jānosaka skaidrs, vienkāršas procedūras, jāsamazina birokrātija un jāpanāk administratīvās kapacitātes konsolidāciju. Nu, tas ir absolūti svarīgi, lai iesaistām šajā procesā arī reģionālās un vietējās iestādes un līdz ar to nodrošinām zinām elastību. Paldies! Grazie per eh, i ver. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā. Kris Sāgalas kungs. Liels paldies! Es runāšu par šiem mm, plūdiem, kas bija 2002. gadā. Tajā brīdī mēs tad mm, sapratām, ka šāds parādības atkārtojas arvien biežāk. Uh, Tālāk sakoja vesela blokāda, negribēja daudzi iesniegt konkrēts grozījums, padomi tos nobloķēja. Tagad ir pienācis tomēr atkal jauna situācija, mums ir jārunā, kā kohēzijas fonda līdzekļus varam izmantot vēl efektīvāk un labāk. Līdz 2011. gadam šajā laika periodā mēs redzējām no 2004. līdz 2011. šādu klimatu pārmaiņu izraisītie dabas parādības katastrofas uh, radīja 550 miljārdu eiro liels zaudējums. Tie ir ļoti nopietni skaitļi, un um, īstenībā apdrošināšanas kompānijas sēdz tikai nelielu daļu. Šādi zaudējumi ir milzīgi. Līdz ar to arī kohezijas fondam ir jānodrošina arī šādam palīdzība šādos katastrofu situācijās uh, cietušajiem reģioniem. Bet tas jāveido tādā veidā, uh, ka ir skaidri atrunāt politika, uh, procedūras un lielu uzsvaru jālika arī uz prevenciju. Profilaksi. Profilaks ir absolūti vienmēr vislabākais un arī ekonomiski un arī vidē draudzīgākais risinājums. Skaidrs ir jānorunā arī, kurus tieši gadījumus tad ar šo fondu varēsim finansēt vai nosveikt. Nu ne jau daudz lietas arī paliks ārpusē, diemžēl. Līdz ar to mēs samazinātu birokrātiju un skaidrinātu procedūras un līdz ar to pātrinātu periodu, kurā tad dalībvalstu reģioni saņem konkrētos līdzekļus. Paldies! Grazie per il gruppo. Paldies! Tālāk. ECR grupas vārdā Vlasa kungs. Dāmas un kungi, visi ļoti labi zina, ka tēmas, kuras mēs šobrīd apspriežam, ir savstarpēji ļoti cieši saistītas ar uh, kohēzijas politiku un daudzgadu eh, finanšu plānu. Tā kā tam ir jādod labumu visiem. Ja mēs neapspriežam pilnīgi visu, mēs, ja mēs kaut ko izlaižam, tad varam uzskatīt, ka neesam izdarījuši to, kas mums jāizdara. Mēs veidojam īstenošanas struktūras savās valstīs, programmas, lai uh, izmantotu fondus nākošajā programmēšanas periodā, kas sāks jau nākošajā gadā. Bet uz šodienu mēs redzam, ka pilsētām un pilsētu aglomerācijām ir jāpelna, jāspēlē lielāka loma nākotnē. Un tikai tās pilsētas, kurām ir attiecīgā kapacitāte, uh, var labi pārvaldīt savus finanšu līdzekļus un var gūt palākumus. Līdz ar to pilsētas eh, ir jāiesaista daudz vairāk, ir jāinformē par iespējām, eh, kādas tām var piedāvāt jaunā likumdošana. Un tieši tādēļ es vēlētos aicināt komisiju mūs regulāri informēt par pilsētu iesaistīšanos šajās struktūrās Un es gribētu aicināt pilsētu pārstāvis piedalīties eh, sarunās. Mums ir jākoncentrējas uz vissvarīgākajiem aspektiem eh, un vissvarīgākiem reģioniem, tāpat laikā neaizmirstot mazpilsētas un lauku reģionus, jo mm, lauku eh, reģioniem ir pieejama arī citis, cits finansējums. Eh, piemēram, lauku attīstības eh, programmas ietvaros. Un ir arī citi instrumenti, bet nav eh, konsekvences to lietošanā. Piemēram, atbrīvojums no PVN vienā programmā ir piemērojams, citā nē. Mazām pašvaldībām būtu ļoti svarīgi, lai mums būtu vienots kontaktpunkts, pie kā vērsties, kur e, viņi var saņemt visu nepieciešamo informāciju par dalību dažādās programmās, kā arī informāciju par maksāšanas e, procedūrām. Komisija būtu jāmotivē dalību valstis, lai tās veidotu sistēmas, kas ļautu pēc iespējas labāk eh, izmantot eh, pieejamos ES fondu līdzekļus. Nākošais programmēšanas periods eh, iespējams var tikt aizkavēts un nevajadzētu šo nobīdi padarīt tik lielu, kā tā bija 2007. gadā. Un prezidentūrai tādēļ nāksies krietni pat papūlēties, un mums visiem spēkiem būs viņus jāatbalsta. Paldies. Un tagad Pārškas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Pēc ļoti garām diskusijām par reģionu atbalstīšanu, lauku reģionu atbalstīšanu, sālu atbalstīšanu, uh, ir pievērsušās pilsētu un mazpilsētu attīstībai, kuras, kurām Eiropā ir milzīgs potenciāls ņemot vērā ekonomisko izaugsmu, nodarbinātību un tā tālāk. Pilsētas ir attīstījušās kā industriāli kultūras centri, tās attīstījušās ļoti dinamiski, uh, E, taču e, šīs attīstības tendences mainās, mainās e, pilsoņu vajadzības, mainās tas, kā pilsētas funkcionē. Un tieši tādēļ ir jārada atbilstoši apstākļi un priekšnosacījumi, lai varētu pārbūvēt un pārveidot pilsētvidi tādējādi, lai varētu apmierināt pašreizējās iedzīvotāju uh, vajadzības, uzlabojot energoefektivitāti, veicot ēku pārbūvu, uzlabojot transporta sistēmu, samazinot piesārņojumu un troksni. Atbalsta politika, kas vērsta uz pilsētām, dos labumu gandrīz 80% es iedzīvotāju, un tieši tādēļ es domāju, ka mums uz to vajadzētu raudzīties ļoti nopietni. Paldies! apvienoto kreiso vārtā un Marijē kungs. Liels paldies! Es piedalījos uh, sarunu uh, grupā par uh, šo fondu veidošanu. Un jāsaka, ka mēs tiešām vēlētos, lai mūsu rekomendācijas tiešām tiktu ņemtu vērā ir ārkārtīgi svarīgi atzīt, ka ne jau vienmēr ir viegli saņemt eh, atbalstu no dalību valstīm un patiešām pavirzīties uz priekšu. Eh, sarunas parlamentā ir virzījušās priekš ļoti mērtiecīgi un veiksmīgi, bet eh, tas nav padarījis mūsu uzdevumu vieglāku. Iepriekšējā tikšanas laikā es paudu nopietnas bāžas. Uh, par daudzgadu finanšu plānu, un šī ir pirmā reize Eiropas vēsturē, kad kohēzijas eh, politikas budžets eh, kopumā tiks samazināts, un līdz ar to mums eh, tas ir ļoti jūp, rūpīgi jāapsver. Paldies! Un tagad pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā Stādlerkungs priekšstādātāja komisāra. Es domāju, visi šie sagatavotie <clears throat> ziņojumi, kurus uh, neizraisīja īpašs uh, strīdus komitejā, skaidri tomēr pierādīja, ka ir nepieciešama kohēzijas politiku pielāgot. Um, tāpēc man ir prieks, ka komisija to ir ņēmusi vērā. Un šādu pielāgošanos tā atbalsta. Un tiešām nevar mēs neko īsti attīstīt, ja mēs tikai visu nedaudz aplaistām. Um, līdz to ir jāpanāk konkrēti, ka mēs atrisinām tomēr reāli lietas. Mēs arī zinām, ka kohēzijas līdzekļus neviens nepalielinās. To jūs nevarat sagaidīt no šīm sarunām. Un tad mēs skatāmies, protams, kādas reālās problēmas, kas jārisina. Īpaši, ja mēs skatāmies uz jauno kohēzijas politiku lielajās pilsētās aglomerācijās. Kozolīno savā ziņomā pirmkārt ierosināja to, ko arī Vācijas un Austrijas Zinātnieki jau ilgu laiku ir attīstījuši šo ideju par centrālo vietu teorijām. Tas nozīmē par centrālajiem punktiem, kas nozīmē, ka iegūst tādu zinēju spēku kā lielāka attīstības uh, centri. Un tieši tāpēc bieži vien pietiek ar 5% no līdzekļiem, kurus tur investējot, gūst ļoti lielu atdevi. Bet nu, tas, protams, nozīmē, ka zināmā mērā tas nozīmē resursu pārdali par labu pilsētām. Bet katrā ziņā tā tomēr reāla teorija, kas pie, pieļaut arī attīstību vietējām pilsētām jaunajās dalībvalstīs. Un tieši tāpēc ir jāskatās arī šāda pielāgošanās centrālās punktu teorijas ietveros. Vēlos norādīt sulkošanas kļūdu vācu versijā, Kosolino eh, sagatavotā ziņojumā. Piektajā punktā. Tur ir vārds bekempfunk, kur vajadzētu, protams, aizstāt vārdu šķēkungu. Paldies! Grazie, ora la Paldies! Tagad eh, vārds pārējiem runātājiem un eh, Lukačēvs Kelžbeta pirmā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Kohēzijas politika ir vissvarīgākais instruments, kas ietekmē uh, Eh, izlīdzināšanās procesu starp reģioni un, un reģioniem. Un mēs ceram ar kohēzijas politikas palīdzību novērst ekonomisko lejupslīdi. Mums ir jābūt elastīgiem, jo jāņem vērā eh, reģionālās un teritoriālās atšķirības, jaunās eh, perspektīvas kohēzijai ir jānostāda pie vienādā līmenī, jo tikai tādā gadījumā mēs varēsim sasniegt vajadzīgos mērķus. Kā ēna referente, es vairāk kārt esmu norādījusi, ka, lai varētu stimulēt reģionus labāk izmantoties fondus, ir jāvienkāršo uh, procedūras un administratīvais sloks. Procedūrām ir jābūt skaidrām tā, lai fondi tiktu izmantoti maksimāli. Ir svarīgi iesaistīt arī pilsoņus un aicināt viņus izmantoties fondus, izmantojot uh, vietējos atbalsta instrumentus, lai varētu patiešām atbrīvot to potenciālu, kas uh, pilsoniskajā sabiedrībā uh, ir atrodams. Bez tam būtu svarīgi iedibināt arī uh, eh, vietējos e mehānismus, kas ļautu uzlabot dzīves līmeni iedzīvotājiem dažādos reģionos. Īrijas prezidentūras laikā ir jātīsta eh, nodarbinātība un izaugsme. Visi cilvēki Eiropā, gan tie, kas dzīvo laukos, gan pilsētā, uh, Eh, visi viņi potenci, viņiem visiem ir eh, konkurences potenciāls, un tas ir pilnībā jāizmanto. Un katra reģiona priekšrocības ir jātīsta tādā veidā, lai mēs būtu pati novatoristiskā sabiedrība, lai mēs varētu maksimāli izmantot labāko praksu, pieredzi un zinātnes sasniegums, maksimāli liederīgi izmantojot ES eh, fondu līdzekļus. Paldies, Olēniča kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs vēlētos norādīt uz dažiem pamatjautājumiem. Kohēzijas politikas ietvaros mēs vēlētos vispirms apkarot nabadzību, arī energo nabadzību, un eh, no kohēzijas politikas eh, ir iespējams eh, piemērot īpašas pasākums. Galu galā katrs ES pilsonis ir pelnījis piekļuvi energoresursiem par cenām, ko viņi var atļauties. Un uh, nevajadzētu viņus padarīt par vidas politikas uh, upuriem. Protams, ir nepieciešams investēt atjaunīgās enerģijās Eiropā, jo tas ir enerģija enerģijas eh, vai enerģētikas nākotnes jautājums tas ļautu arī attīstīt neatkarību šajā jomā. Bet nevar eh, šos te eh, abus mērķus pretstatīt vienu otram. Un mēs vēlamies, vēlamies lai kohēzijas politika būtu iekļaujoša politika, kas izveidota tā, lai atbilstu katra atsevišķa reģiona īpatnībām. Lai mēs, mēs, protams, vēlamies atbalstīt vietēju uh, enerģijas ražošanu, bet nevēlamies apgriezt līdzekļus lielajām energokompānijām, kuras var atļauties investēt atjaunīgo enerģiju attīstībā. Ja mēs runājam, piemēram, par dabas gāzi vai biogāzes izmantošanu, uh, jo projām eh, tieši dabasgāze ir tā, kas eh, nodrošina ar enerģiju eh, visatālākos un nabadzīgākos reģionus. Tā kā ir jābūt šādai risinājumu daudzveidībai. Paldies, Manners kundze. Paldies cienītā priekšsēdētāja, godātais komisār, vēlos pateikties referentiem par <clears throat> ļoti labi sagatavotiem ziņojumiem. Es domāju, šodienas diskusijas tāpat arī jau iepriekšējās atklāja to, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir, ka mēs spējam nodrošināt nepieciešamos līdzekļus uh, šo uh, kohēzijas politiku īstenošanai. Protams, ir ļoti labi, ka mēs runājam par enerģētiku un enerģētikas cenām. Mums ir jāspēj arī investēt vairāk enerģētikas jomā un īpaši uzsvarot atjaunojamos uh, energoresursus. Un tas īpaši skar arī atlauka nomaļos nu, rajonus. Par kohezijas politiku kopumā mēs skatās jau uzskatām, ka tās atšķirības līdzekļu iztērēšanā, kādas ir šobrīd vērojamas dalībvalsts starpā, nu, te vajadzētu tomēr sekot konkrētam modelim, kas ir šeit ierosināts šajā arī paketēm. Un komisija arī norādīja, ka, protams, ir lietas, kuras vēl var uzlabot. Tomēr vēlos arī uzteikt padomi, kas uh, līdzās ar parlamentu ir paveiks ļoti labu darbu. Paldies! Paldies, Miranda kundze, tālāk Mirandas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Kā ēnu referenti, es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka kohezijas politika ir ilgtspējīga, efektīva un ir jāspēj arī, protams, arī enerģētikas politiku precīzāk arī iekļaut kohēzijas politikā. Šīs atšķirības enerģētikas jomā dalībvalsts starpā, piemēram, manā valstī, mēs arī ļoti daudz maksājam par importētu energoresursiem, pat vairāk nekā cits Eiropas valstis. Mums vajadzētu šādu um, situāciju novērst. Mēs bieži vien runājam par arī lielajiem Eiropas eh, mēroga energo projektiem, un tālāk, tad, kad ir uzbūvēti, viņi eksportē energoresursus ārpus Eiropas Savienības. Es domāju, ka drīzāk jāskatās uz tādu vienoto tirgu un vienotām cenām, kuras nevar būt pārāk lielas cenu atšķirības dalībvalsts starpām. Nu, katrā ziņā mēs šeit bieži arī runājam par tādiem pārējais um, perioda resursiem, kā piemēram slānekļa gāzes izmantošanu. Paldies, tālāk Nikolsona kungs, um, viena pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos pateikties parlamentu referentiem par ieguldīto darbu, par sarunu risināšanu, risinot šo likumdošanas priekšlikumu par kohēzijas politiku. Nu, te mēs neejam pa 2016 un 2014 gadu, es nezinu, kuru gadu mēs lai pieminām, bet katru gaisu, kad mēs runājam par kaut kādiem arī pārējais periodiem, pārējais reģioniem, kas arī, piemēram, ir mans reģions Ziemeļīrija, mēs bieži vien runājam par nopietnām problēmām. Nu, šī kohezijas politikas pakete būs ļoti nozīmīga Un mums ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir Ziemeļīrijas situācija pēdējo gadu laikā. Ziemeļīrija, protams, mm, mēģina, protams, arī nodrošināt šo mieru un uh, balstīties līgumu, kas ir parakstīts. Piedāvātais jaunās miera programmas risinājums jau ir parakstīts, protams, ar parlamentu un padomi, domāt arī par Uh, teritoriālo kohēziju. Tomēr man nav īsti skaidrs, kā būs līdzekļu sadalījums, ja tas tāds tomēr tiks piešķirs, no kādiem resursiem būs šādi līdzekļi pieejami. Es uzskatu, ka ir jābūt papildus, papildus līdzekļi jānosaka, kāds bija iepriekš. Nevar būt, uh, atteikti, at, mēs nevaram atteikties no visiem tiem brīnišķīgiem līdzekļiem fondiem, kas ir bijuši pieejami līdz šim. Katru reizi mēs sakam jā, ja nosaka prioritātes. Uh, jā, protams, budžets ir ierobežots, kāds tas ir, bet nu, par to jāvienojas. Un tāpēc jānosaka arī parlamentiekšanā konkrētās prioritātes par konkrētiem reģioniem. Paldies! Honorevole Bid. Paldies, tālāk Bizotno. Paldies, priekšsādātājiem. Es runāšu par solidaritātes fondu. To daudzreiz arī izmantojas mana valsts. Mums bija arī, protams, zemestrīce Umbrijā, un pat visam nesen arī bija arī Emīlijā mm, šāda pat līdzīga traģēdija. Arī manu reģionu ir skārušas dabas um, katastrofas. Tā kā es ārkārtīgi e, labi zinu šo situāciju un novērtēju. Bet uh, e, ir svarīgi vēlreiz pateikt, ja palīdzība nāk par vēlu, tad tā vairs nav nekāda palīdzība. Mums ir jānodrošina viss korekts procedūras un lai viss noritētu strauji un uzreiz. Tas ir skaidrs, tam jābūt pamatā jau nu, jānosaka un gal galā arī to Eiropas, um, to iedzīvotāji sagaida no Eiropas. <clears throat> Piemēram, kad arī bija šie plūdi um, Venecijas apgabalā. Mēs, katrā ziņā, uzskatām, ka pirmkārt, ja mēs nosakam skaidrus noteikumus, tad tas arī nosaka, kā lietas tālāk darbojas. Un šobrīd ir jānosaka skaidri noteikumi, kā darbojas Eiropas solidaritāte. Mums ir jāspēj palīdzēt cilvēkiem grūtībās, kas ir piedzīvojuši lielu zaudējumus. mums ir jāspēj izmaksāt kompensācijas cietušām personām, mums jānosaka arī konkrēts minimālais slieksnis, uh, kas ir tad skaidra garantija šādām kompensācijām. Es baidos, ka šādas dabas katastrofas vēl tikai kļūs arvien biežākas, un tāpēc Eiropai ir jānodrošina reāls atbalsts Eiropas reģioniem situācijās, kad cilvēki piedzīvo šādas dabas katastrofas. Nu, vēlos atgādināt, ka ir, protams, um, jāinvestē arī vairāk profilaksē, lai mēs varētu novērst iespējamās traģēdijas. Paldies! Tālāk, Enstas kundze. Dāmas un kungi, mums nepieciešams stiprināt pilsētas, jo tieši pilsētas ir tie galvenie karstie punkti, kurās notiek demokrātiskās uh, pārmaiņas un arī notiek milzīga sociālā nosļānošanās. Mēs nevaram tikai par to runāt, reāli par to ir jādara kaut kas, un tas ir šobrīd lielākais mūsu laikmetā izaicinājums. Un arī finansiāli, tā ir skaidrs jārunā tas, kā mēs šobrīd vienkārši nocērtam līdzekļus un kas notiks ar daudzgadu finanšu schēmu, tur vispār vairs nav pārskatāmības. Pilsētām ir daudz lielāka nozīme jau šobrīd nekā laukiem, īpaši, ja mēs runājam par demogrāfisku attīstību. Mēs redzam, ka demogrāfiskā attīstība nozīmē arī, ka tiek marginalizētas daudzas grupas. Piemēram, Romā pilnīgi tiek e, nu, izvesta un izstumti no pilsētas centriem veselas iedzīvotāju grupas. Ap pilsētas centriem nomalēs veidojas liela tāda sociālie centri, bet e, tā, protams, ir reiz arī problēmas, un tāpēc šobrīd ir pienācis laiks tās risināt. Un nedrīkst nekādā ziņā samazināt kohēzijas fonda līdzekļus. Paldies. Grācie, honorevole Molcer. Un... Tālāk, Malčer kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, šobrīd skaidrs krīzes apstākļos, smagajos laikos, manuprāt, ir viens konkrēts piemērs, uz ko mums ir jāatskatās. Īrijas jeb ķeltu tīģeris un tas, kas, piemēram, notika arī Spānijā ar nekustiem īpašumu burbuli. Nu, lūk, šāda situācija skaidri pierāda, ka Eiropas investīcijas jāvirza uz energoefektivitāti galvenokārt. Ja Eiropas eh, resursi tiek um, novirzīti energoefektivitātes uzlabošanai, amortizācijas um, eh, 50 gadiem, tas nozīmē ļoti eh, reālas investīcijas ilgtermiņā, bet mums jau jādomā arī par īstermiņa risinājumiem. Ja mēs mainām ar ekonomikas pamatnosacījumus, mums ir tomēr vienlaikus jāpatur prātā paši lielākie mērķi. Un tāpēc jānodrošina lielāka kvalitāte, skaidrāki mērķi, tādi taustāmi rezultāti lai nodrošinātu šādu kohēzijas politikas reālu īstenošanu. Paldies! Grazie. Eh, la parola all'onorevole Val Nisteroi per due minuti. Voorzitter. Val Nisteroi, kungs tālāk. Dāmas un kungi, komisār. Plenāsesijas debatēs par daudziem ziņojumiem mēs tā padzināti jau runājam vēlreiz par tām lietām, kuras esam izskatījuši dalībvalstīs. Jau savulaik mēs tieši runājam kopā ar komisiju, kā risināt daudzos jautājumus. Tie bija atsevišķie teritoriālā jautājumi, tur bija arī investīcijas, energo jautājumi. Tad mēs runājam par to, ka ir konkrēti jākoordinē investīcijas, investīciju fondi, kurus mēs veidojam. Piemēram, solidaritātes fonds, uh, kas vērsts uz um, dabas katastrofu situāciju palīdzību. Nu, kādā ziņā šeit jāvies tāda politika, kas ļauj dalībvalstīm tomēr piešķir izvēles iespējas. Un tā rezultātā iegūst tādu gudrāku Eiropu, zaļāku Eiropu un dot jaunas darba vietas. Es domāju, šī gudrā specializācija, kā mēs to saucam, Nu, te ir jāsasaista vairākas lietas svarīgas kopā, lai beidzot tiešām mēs varētu piedzīvot reālu Eiropas integrāciju, nevis divu ātrumu Eiropu. Ja mēs varam izvairīties no darba dubultošanas, tad skaidrs, tas arī vēlams. Es domāju, dāmas un kungi, mēs to varam panākt, un šodienas debats mums liek vēlreiz paskatīties, cik ārkārtīgi nozīmīgi šie jautājumi ir un tieši kā to īstenot dalībvalstis darām savā dalībvalstī, ir ļoti labas lietas, kas notiek, bet bieži vien trūkst komunikācijas. Nu jā, ir, protams, arī universitātes, ir lielās pilsētas un tam līdzīgi, bet, ja mēs domājam, šajā gadā, 13. gadā, mums atkal jāiet piedzīvotājiem un jāsaka, šīs lūk ir piemie kohēzijas līdzekļa investīciju līdzekļi, un uh, ir laiks tagad tos pareizi izmantot, vēl piesaistīt papildus līdzekļus, uh, un es sagaidu, ka komisija vēl līdz šī gada brīvdienām nāks klājā ar reālu paziņojumu. Mums jau pieejam pieci fondi, un mēs vēlamies vēl papildus līdzekļus. Paldies, tālāk Stavrakākis kungam vārds. Paldies priekšsādātājiem, godātie kolēģi. Vēlos katrā ziņā apsveikt eh, referentus kas ir sagatavojuši attiecīgo ziņojumus un īpaši solidaritātes ziņojumus. Katrā ziņā mēs atbalstām šo fondu un uzskatu, ka solidaritātes fonds ir viens no svarīgākajiem, um, kurus varam izmantot un pierādīt Eiropas solidaritāti. To mēs pēdējo gadā laikam esam ļoti intensīvi izmantojuši, lai sniegtu atbalstu dalībvalstīm. Vienlaikus esam arī saskaujuši ar problēmām šo fonda līdzekļu mobilizācijā un piešķiršanā dalībvalstīm. Nereti tie vadās no, novēloti. Un turklāt dalībvalstīm rodas problēmas ar šo līdzekļu reālu izter, iz, izmantošanu. Bet šāds līdzekļu šo dalībvalstīm ārkārtas situācijas vajag tulīt Tur nav pieļaujama kavēšanās. Tieši tāpēc nepieciešama skaidra, vienkārša, stabila sistēma procedūras, kas ļauj tad Eiropas Savienībai reāli reaģēt ļoti izlēmīgi un saulaicīgi, lai sniegtu atbalstu cietušām personām. Tādā veidā Eiropas Savienība var piedāvāt solidaritāti saviem iedzīvotājiem. Paldies! Tālāk man dālenkungs. Paldies. E, diemžēl mē, mums regulāri ir ziņojumi par neefektīvu līdzekļu izmantošanu. Piemēram, 150 miljonu eiro maziem uzņēmumiem tika e, nonāca daudznacionāla kompānija rokās. Polijā mēs esam uzstādījuši skaņas barjeras pie šosejām, bet neviens jau nedzīvoja šīm barjerām. Uh, dīvaini, ka tik daudz naudas tiek tērētas tādās eh, bagātās valstīs kā Nīderlandē. Tās ir muļķības. Mēs nepadarīsim Eiropu tuvāku pilsoņiem. Mums vajadzētu paņemt subsīdijas no fondiem un nosūtīt uz patiesi nabadzīgiem reģioniem Eiropā, lai to iztērētu vietējām, vietējiem reģioniem. Mums ir rūpīgi jāskatās, kā šī nauda tiek tērēta. Un tieši tā mums vajadzētu rīkoties, nevis pretēji. Paldies! Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat für zwei Minuten. Paldies. Divas mini, minūtes Čimanski kungam. Paldies. Daudzi runātāji pieminēja to, ka kohēzijas politika ir uh, devusi labumu. Mēs pieminējam arī daudzgadu finanšu uh, schēmu, bet mums ir jāsamazina uh, līdzekļu samazinājums. Es domāju, ka nav pareizi samazināt šo budžetu un jāatceras, ka līdzekļi ir piemērotā veidā jāpiešķir. E, Eiropas komisija pārar, ja šī mm, Eiropas komisijas pieeja tiek pieņemta, tad, tad e, puse no līdzekļiem no reģionālā attīstības fonda tiks piešķirti uh, Um, jautājumiem, kas strādā pie klimata pārmaiņām. Un tas nav efektīvi. Tādām valstīm kā manēja, kas uh, bāzējas uz oglēm, tā būs katastrofa. Ja mēs 50% naudas novirzīsim zaļai ekonomikai, mums ir jākoncentrējas uz tādiem enerģijas avotiem, kas ir piemēroti šajā konkrētajā vietā. Polijā tā varētu būt slānekļa gāze, kas ir daudz tīrāka nekā ogles. Ja mēs nes, nemainīsim šo te pieeju, tad nu, tādām valstīm kā Polija šīs sekas būs katastrofālas. Daudz uh, eh, iestādes, um, mm, rūpnīcas tiks slē, slēgtas un tā būs katastrofa. Uh, Domāju, ka jāņem vērā šie riski, kad mēs runājam par kohēzijas politikas nākotni. Ja runājam par solidaritātes fondu, jāatbalsta referente, kad viņi sāka, ka mums ir jāpagarina un jāoptimizē finansējuma instrumenti. Referenti pareizi saka, ka šīs te politikas ir viens no nedaudziem instrumentiem, kas palīdz parādīt mūsu solidaritāti uh, pret tiem, kuri ir cietuši. Un es piekrītu Vandālēna kungam, viņš teica, ka mums vispirms jāpalīdz tiem, kuriem palīdzība visvairāk nepieciešama. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat für eine Minute das Wort Herr. Paldies. Angrokis kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājiem. Vēlos sveikt visus tiešām trīs referents par. <clears throat> Mēs redzam, kā tas notiek, ka daudz naudas tiek uh, tieši arī um, novirzīt lielajiem rūpniekiem, īpašniekiem, un tie savukārt tad iedzīvojas uz uh, darba strādnieku rēķinu. Mēs redzam, kas notiek, kādā veidā arī turpinās šī politika. Mēs nedrīkstam vienkārši pieļaut šādu situāciju, jo līdz šim mēs neatbalstam reāli vienkāršu iedzīvotāju uh, Mm, vajadzības, piemēram, sabiedriskais transports, infrastruktūras attīstība, sociālo jautājumu risinājums. Nē, tas nenotiek. Kārtie reizi runā par tikai to, kā kāpināt peļņu lieliem uzņēmumiem. Un atkal, tikai tāpat vecā dziesma par liberalizāciju un tā tālāk. Te ir jārunā par strateģiskiem pasākumiem, kas reāli tur tiek runāts. 2020 stratēģijā. Tas ir tāds reaktīvs pasākums, un tas jau tāpats, kas Grieķiju ļoti smagi. Uh, Un katru reizi šī pat nauda nonāk oligarhu rokās, lai tikai šo kapitālismu politiku vēl tālāk kurbulētu. Nu, un tāpēc, ja jūs gaidāt vēl lielākas konfrontācijas, paldies. Paldies. Tālāk vārds Celerkungam. Paldies, priekšsādātāji, komisāri, kolēģi. Ir ļoti labi, ka mm, saskaroties ar reālo trilogu, kas ir ilgs, mēs skatām uz ļoti plašiem kohēzijas politikas jautājumiem. Un līdz ar to kohēzijas politika kļūs absolūti viena no svarīgākajām Eiropas politikām. Es vēlos apsveikt arī Kozolīno kundze ziņojumu par to, cik ārkārtīgi svarīgi kohēzijas politika ir konkrēti reģionos uz vietām. Es klausos, ko saka komisārs, arī ka visi mēķi, kas noteikti Eiropas stratēģijā 2020, ir tikai tad, ja to reāli arī īsteno uz vietām. Bet šobrīd es vēlos norādīt, ka 700% jau no Eiropas iedzīvotājiem dzīvo pilsētās. Un tieši tur ir jāvirs vislielākā iekļaujošā politika. Ja mēs vēlamies tiešām nodrošināt ilgspējīgu pilsētu attīstību, tad ir ļoti svarīgi, ka Leipzigas karti un tāpat arī Toledo karti šīs vienošanās mēs beidzot īstenojam. Pietiek runāt un ir jānodrošina tiešām nepieciešamā arī infrastruktūra. Pilsētu vidē nodrošinot arī piekļuvi struktūra fonda līdzekļiem un arī atbalstot jau noslēgtās partnerības un plašāku attīstību. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Tālāk Nilsson kunga vārds. Ordförande och äh, kommissionär. Paldies! kolēģi komisāri, kāda ir loma kohēzijas politikai saistībā ar enerģētikas politiku? Man atbildi ir pilnīgi skaidra. Loma ir ļoti būtiska. Dažos reģionos šī loma ir izšķirošā. Mans piemērums, piem, piemērs nāk no Ziemeļ Zviedrijas. Uh, Mēs izveidējām reģionālo struktūru fondu un nolēmām e, stimulēt ilgspējīgas enerģētikas risinājumu meklēšanu, un rezultāti nove, noved pie tā, ka vidējie mazie uzņēmumi pēkšņi sāka nodarboties ar jaunām tehnikām, un tas izplatījās kā meža ugunsgrēks. Mm, tika radītas jaunas darba vietas šajā sektorā. Mēs to saistījām ar inovācijām, un tas nozīmē, ka enerģijas taupīšana un mešaimniecības pieredze var izmantot arī citos, eh, citās nozarēs, tāpēc es domāju, ilgspējība labi veido jaunas darba vietas. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat für eine Minute das. Paldies, Gerlingas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Šajos grūtajos finansu laikos mums jārūpējas, lai struktūra un koheizijas e, fondi pildītu mūsu mērķus. Mēs nevaram vienkārši sadalīt šos līdzekļus, bet mums jāskatās 2020. gada stratēģija Es gribu pateikties referentam par viņa darbu. Es atbalstu uzsvaru uz subsidiaritāti, kas nosaka dalību valstis pašas var redzēt, kāda situācija pilsētās, nevis komisija. Un eh, elastības priekšlikums arī ir atbalstāms eh, kopā ar uzsvaru uz tematisko koncentrāciju un labākās prakses piemēru eh, norādīšana cerams novedīs pie uh, Eh, veiksmīgāka struktūra fonda sadals nākotnē, bet diemžēl ir viens, bet eh, diemžēl nav nekas piedāvāts, lai mēs varētu ietaupīt eh, līdzekļus. Tā vietā mēs uzturam budžetu, kas nav dzīvē, dzīvot spējīgs šajos grūtajos laikos. Paldies! Matulis kungs, nākamais pusotra minūte. Kohezijas politika ir viens no investīciju instrumentiem, kas attīstā konkurētspēju, ekonomisko attīstību, rada jaunas darba vietas un veicina ilgspējību. Šeit piedāvātās drastiskās izmaiņas kohezijas politikā jaunajā daudzgad finanšu schēmas ietveros. Ja tas tā notiks, tad šīs programmas efektivitāte ļoti samazināsies un laukstos mērķus nevarēsim sasniegt un arī attiecīgo reģionu konverģences nebūs iespējams īstenot. Un tas konkrēts reģions, kas ļoti smagi arī manējo. Mēs redzam, ka arvien pieaug šīs atšķirības sevi reģionu starpā. Un mm, šā ziņā nekas neuzlabosies. Protams, pilsētas un pilsētu vide ir ļoti svarīga. Tās ir šobrīd kā atslēga arī uz reālo konkurētspēju, tas šobrīd lielākais dzinējspēks jaunu darbu vietu radīšanā. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šī migrācija kas, ko mēs redzam, virzību no laukiem uz lielajām pilsētām šobrīd arvien pieaug. Vienlaiks arī lielās pilsētas ir vissmagāk arī tieši konfrontētas ekonomiskajā krīzē. Tā rezultātā visvairāk cieši bērni, arī personas, kas tiek marginalizētas un arī netiek vairs ievērot klimata mērķi. Mums ir jāreģē šobrīd nekavējoši, ir jāreģē uz reāliem apstākļiem, uh, ir jāspēj kāpināt arī rēģēšanas kapacitāte. Ir jāsniedz atbalstu visiem tiem spēlētājiem, kas jau šobrīd gatavi sniegt atbalstu, nodrošinot finanšu instrumentus arī pilsētu attīstībai. Paldies! Herzlichen Dank! Als nächste Rednerin hat für eine Minute. Nākamais runātājs viena minūte tiek dot e, Irīgo Jēnu Peresai. Paldies priekšsēdētāji komisāri. Krīzes laikā Mēs negribam radīt vēl sarežģītākus apstākļus, un solidaritātes e, projekti nozīmē palīdzību cilvēkiem grūtajos laikos, tāpēc mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nepieļautu recesijas negatīvās sēkas, e, kas var rasties no samazināta budžeta, bet kohēzijas budžets ir parādījis, cik tas var būt efektīvs, lai veicinātu kohēziju un ko konkurētspēju. spēju Referenti ir skaidri parādījuši svarīgākos aspektus - sociālā ilgtspēja, pilsētvidas dimensija. Strādāsim visi kopā, lai būtu um, efektīvāka kohēzijas politika, lai tā būtu elastīgāka, lai tā vairāk uh, palīdzētu reģioniem. Un mums jākoncentrējas uz galvenajiem mērķiem šajā politikā, kas, protams, uh, no, vislabāk parāda Eiropas Savienības solidaritāti šajos grūtajos laikos. Paldies! Paldies! Nākamais Bielana kungs, viena minūte. Liels paldies priekšsēdētājiem! Runājot par Kalārskas Bobinskas ziņojumu jāatceras, ka galvenais mērķis ir dizerfikācija un drošība. Tāpēc mums vajadzīgi divu divējāda pieeja attiecībā uz politiku un No otras puses mums jādara viss, lai atbalstītu investīcijas vietējos enerģētikas e, avotos. Mēs varam runāt par e, sklānekļa gāzi, tas nozīmē zemākas cenas par e, enerģiju un kas labāk kalpo vietējai kopienai. Enerģētikas politika, tas nozīmē, ka mums jā, jāveic reģionālie projekti jāpalīdz tiem e, reģioniem, kas cieši visvairāk no krīzes. Vēl būtiska ir laba sadarbība enerģētikas jomā ar partneru valstīm, jo īpaši tiem, kas ir tuvi Eiropas Savienībai. Pieminēti jau 9,5% atjaunojumās enerģijas um, apjoms, un tomēr Polijā mēs esam atkarīgi lielā mērā no fosiliem kurināmiem. Uh, Paldies. Diemžēl eh, laiks ir beidzies, un nākamais runātājs, eh, runātājs ir San, Sančesa Šmita. Viena minūte. Merci, monsieur le président. Monsieur le... Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Šie četri ziņojumi ir balstīti uz finansu solidaritātes principu starp eh, reģioniem. Es ceru, ka tie ļaus mums teikt, ka mēs esam tikuši galā ar izaicinājumu, kas stāv mums priekšā. Un 29 katastrofas ir notikušas pēdējos gados, bet, diemžēl, procedūras, lai saņemtu palīdzību, ir bijušas pārāk garas, ir pārāk liela juridiska neskaidrība. Līdzekļi nevienmēr tika piešķirti, un mūsu pilsoņi vairs neuztic šim mehānismam. Uh, Ehm, ja mēs runājam par pilsētu re, reģioniem, par to, kā enerģētikas politika mm, ietekmē eh, šos reģionus. Mm, es domāju, ka tā ir liela iespēja mums. Mēs varam palielināt konkurētspēju pilsētām. Tas no, un, un mēs varam mm, uzsākt enerģētikas ražošanu eh, lauku reģionos. Uh, lai rastu kompromisu budžetā. E, ir izdarīti grozījumi, samazinājumi līdzekļos, un pilsoņi mūs atbalstīs tikai tad, ja mūsu mērķi e, būs visai augsti dažādās ES teritorijās. Nākamais runātis Deangelis kungs. Paldies priekšādātājiem. Kohēzijas politika ir eh, būtisks instruments, lai nodrošinātu izaugsmi un nodarbinātību. Pareizi izmantojot šos resursus, es varu teikt, ka es esmu apmierināts ar paveikto, jo progress ir noticis, lai iesaistītu vietējās pašvaldības un reģionus visās procedūras eh, fāzēs. Uh, E, līdzekļu piešķiršana pat no plānošanas līdz pat izpildē. Un svarīgi konsolidēt šos fondus, lai vietējie partneri var izvēlēties no dažādām iespējamām, e, izvēlēties to labāko, kas der viņiem un viņu pilsoņiem. Viņiem ir vajadzīga arī e, alternatīva finansu līdzīgi, teiksim, mikrokredīti, kas piešķirtu līdzekļus daudziem cilvēkiem. Uh, E, daudzslāņaina pārvaldība pieprasa šādus risinājumus, jo mēs cenšamies tuvināties saviem pilsoņiem un viņu īpašajām nepieciešamībām. Paldies! Pusotra minūte tiksēras kungs. Paldies, priekšsādātāji! Komisāra kungs! Šīs diskusijas notiek šodien jau otro reizi neilgā laika sprīdī. Portugāla ir lūgusi komisiju izmantot finanšu līdzekļus, ņemot vērā jau 2010. gadā mēs lūdzām līdzekļus piešķirt. E, Madeiro bija vajadzīga palīdzība. Tur bija divas lietas. Vispirms pastāv pretruna starp to, ka es e, dabas katastrofu gadījumā var nekavējoši rīkoties savu robežu ietvaros, bet tā nevar to izdarīt ārpus savām robežām. Madeiras gadījumā bija jāgaida divi gadi, gadi lai saņemtu mm, papildu palīdzības līdzekļus, un tas ir, protams, neiedomājami, ja mēs runājam par dabas katastrofas apstākļiem. E, Padomu parlaments e, m, mm, ir nobloķējuši reizēm izvēles iespējas un neļauj nekavējuši izmantot līdzekļus. Uh, Um, un solidaritāte pārvērš par neskaidru vārdu, jo tā, diemžēl, pienāk pārāk vēl tiem, kas gaida palīdzību. Paldies! Viena minūte tabaidi kungam. Paldies, priekšsēdētājiem! Godātais komisār Hans, es atbalstu šeit sagatavoto ziņojumu, īpaši Vona kungu ziņojumu, kur ir precīzi uzsvērts kohēzijas politikas svarīgākais mērķis. Un, un tā ir skaidra šobrīd tas ir nabadzīgāko reģionu kohēzijas nodrošināšana. Šobrīd nav iedomājams, kā zaudēsim šos līdzekļus, tieši veģi, reģionu zaudējus piešķirtos līdzekļus no 2014. gada, mēs viņus sodīsim. Sanāk tad, kā vairs nebūs šie pieejamie papildus līdzekļi. Ja mēs skatāmies, varam, Ungārijā septiņi reģioni, un tieši veseli seši no septiņiem ir jau šādā mm, statusā. Un mēs baidāmies, ka nākošajā daudzgad budžeta periodā mēs redzēsim 30% samazinājumu kohēzijas līdzekļiem. Tieši tāpēc Ungārijai. Un es aicinātu meklēt šeit um, Eiropas mēroga risinājumu. Mums ir jāskatās, mums jārūpējas, lai nepieļaut šādus neiespējamos noteikumus, kas neļaut vairs izmantot šos svarīgos līdzekļus. Paldies, tālāk vārds Mažai Kukovičs kundze vārds. Lūdzu jums. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Eiropas solidaritātes fonds, protams, ka ir ārkārtīgi nepieciešams instruments. Tas ir nepieciešams, tas būs nepieciešams arī nākotnē. Tam, protams, ir jāspēj ātrāk atsaukties eh, katastrofu gadījumos. Mums ir eh, jāspēj izplatīt pozitīvu informāciju par fondu. Un jāsaka, daba katastrofu gadījumā ļoti svarīgi ir reaģēt saulēcīgi. Mēdz teikt, ka saulēcīgi piešķirta palīdzība ir divkārša palīdzība. Slovenijā uh, pirms pāris gadiem bija lieli plūdi un uh, tika izpostīta infrastruktūra, kaitējums tika nodarīts hidroelektrostacijām, un atbalsts uh, bija ārkārtīgi svarīgs. Cilvēki jau tā cieši no krīzes, un tad vēl jātiek galā arī ar dabas un tum sekām. Un esmu pārliecināta, ka eh, kaitējums Eh, tiešām pārsniedz eh, noteiktos sliekšņus Solderats fonda iedarbināšanai, un es esmu pārliecināta, ka Slovēnija ir pelnījusi šo atbalstu, ko mēs esam arī lūguši. Paldies! Eh, tālāk Vestfāls kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāri, kolēģi. Pilsētpolitika nākotnes politika. Tieši pilsētas šobrīd ir kļuvuši par dzinēju spēku uh, sociālo jautājumu risināšanu un ilgspējīgas attīstības risināšanā. Vairāk nekā 80% no IKP Eiropā tiek tieši radīts pilsētās. Vienlaikus mēs saprotam, ka arī, protams, urbanizācija ir arī negatīvās puses. Pilsētas bieži ir pārapdzīvots, tur bieži ir piesārņota vide, novecojas infrastruktūra un ļoti spēcīgas demografiskās pārmaiņas. Tāpēc mums nepieciešama ļoti ambicioza pilsēta politika. Uh, un Eiropas kohēzijas politika tādā ziņā var sniegt nozīmīgu atbalstu. Um, Pazulīno sagatavotais ziņojums precīzi uh, atrunā vienu jautājumu. Kā var nodrošināt pilsētu attīstību un vienlaikus arī nodrošināt ekonomisko attīstību? Tātad tieši svarīgi, ka mēs runājam arī par piešķiem līdzekļiem. Un daudzgad budžeta schēmas ietvaros mēs tieši runājam par to, kā varam nodrošināt uh, ekoloģisku un ilgspējīgu pilsētu attīstību. Un tas ir absolūti svarīgākais, lai cilvēkiem būtu nodrošināti elementāri apstākļi. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies, kolēģis kundze! Tagad esam beiguši oficiālo runātāju sarakstu un nonāks pie brīvā mikrofona procedūras. Un, uh, mēs jau esam iekavējuši nedaudz mūsu darba kārtību. Tādēļ būs jāierobežo brīvā mikrofona runātāja skaits. Bankiekungs, Jordankungs, Senlovs kungs, Alvares, Obermaier kungs. Tātad ir tie, kas uzstāsies. Bankiekungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Sagatavotais ziņojums par pilsētām, manuprāt, ir uzsvērts absolūti svarīgs kohēzijas politikas elements. Ceturtajā punktā, kur ir runa par konkrēto resursu mobilizāciju, kur mēs runājam par atsevišķajām marginalizētām grupām, kurām arī sniegtu jaunas iespēju tomēr reintegrēties sabiedrībām. Septītajā punktā tiek uzsvērts, ka ir jāmeklē jaunas pilsētu atjaunošanas renovācijas formas. Nu, te es, piemēram, gribētu speciāli uzsvērt sporta iespējas, brīvā laika pavadīšanas iespējas. Es uzskatu, sports ir ļoti spēcīgs sabiedrības integrācijas elements. Sports arī paver iespējas bērniem iztikt bez narkotikām un alkohola. Mums jārada bērniem rotaļlaukumi, lai viņi tur ir, var doties un pavadīt laiku, uh, un tur jānodrošina arī pedagoģiskā uzraudzība. Ungārijā šādu līdzīgu projektu jau īsteno Malte, Maltas eh, ordens. Paldies tālāk, Jordāns Kundze, nākamā. Paldies. Eh, daži vārdi par Kolārskas Babīnskas kundzi ziņojumu. Tas ir lielis ziņojums, vēlos apsveikt savu kolēģi. Enerģētika, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, jo, tas ietekmē, jo tā ietekmē jau darbiet radīšanu, ekonomikas attīstību un enerģijas sektors ir arī tas, no kura nāk visvairāk CO2 emisiju. Mūsu vīdes standarti ir ļoti augsti un mēs tiekam aicināti investēt ilgspējīgās. En enerģijās. Un, protams, ka ilgspējīga enerģētika maksā dārgāk, un līdz ar to būtu jābūt iespēja izmantot kohēzijas politiku, lai visas dalībvalstis varētu sasniegt mērķus, kurus mēs esam sev izvirzījuši vides politikā, kohēzijas politikā. Šeit vēlētos īpaši uztvert eh, projektus, kas ir saistīti ar pārobežu tīklu izveidošanu un uh, ēku mm, energoefektivitātes uzlabošanu. Būtu jāatbalsta ne tikai lielie, bet arī mazāki projekti. Paldies! Čordans kundze, jums zilā kartīt no tikau kundzes. Es vēlos uzdot jautājumu Jānā kundzei. Vai tad jūs uzskatāt, ka tikko jāveicina un jātīsta atjaunojamo enerģiju pilsētās? Un kā jūs domājat par līdšanai piešķirto līdzekļu um, dzīvokļu siltināšanai? Tātad, kur mēs runājam, 4% no fonda piešķirtām līdzekļiem. Es domāju, ka tur īstenībā nepietiek, tur jābūt 10-15%, lai vispār varētu nodrošināt arī tālāku attīstību, piemēram, transporta sistēmas attīstību un energoefektivitāti dzīvokļiem. Paldies. Mrs. Jordan. Čordans kundze. Es nezinu, vai es pareizi jūs sapratu, bet ko es gribētu teikt. Šī finanšu perioda laikā, es domāju, mēs esam uzsākuši pareizo ceļu. Nākošā finansēšanas perioda laikā mums efektīvāk ir jāizmanto enerģija, un es domāju, ka mums ir taisnība, ka mēs uz to virzāmies. Protams, ir svarīgi runāt uh, ar dalību valstīm un atbalstīt šāda veida projektus. Uh, māj, mājokļu sektors ir ļoti nozīmīgs šajā ziņā, un tādēļ es par to runāju. Paldies. Inovas kundze. Liels paldies! Teritoriālā kohēzija ir viens no pamatprincipiem 20. gada stratēģijā. Mums ir jāvairo Eiropas pilsoņu uzticēšanās. Uh, Eiropas Savienībai, un atbalsts eh, trūcīgākajiem reģioniem ir viens no eh, veidiem, kā to darīt. Esmu viena no referentiem transporta komitejā, un šeit esmu īpaši centusies likt uzsvaru tieši uz to, ka mēs veicinām, mums ir jāveicina teritoriālā kohezija un transporta infrastruktūras attīstība trūcīgākajos ES reģionos. Uh, nākamajā plānošanas periodā. Un, manuprāt, ir nepieņemams, ka, eh, plāno, eh, ka finansu līdzekļu apjoms tiek samazināts un konkurence eh, starp reģioniem nebūs visai godīga, ja mēs piemērosim principu, kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Es domāju, galvenais ir realizēt kvalitatīvus projektus un maksimāli apgūt piešķirtos līdzekļus. Lielas paldies! Alvis Kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Pārobežu sadarbība, sadarbībai nevajadzētu aizmirst attālinātās teritorijas eh, kā, un aizjūras teritorijas, kā piemēram Azoru salas. Eh, iznāk tā, ka reizēm viņām ir, piemēram, Azoru salām ir labāk satiksme ar ASV, nevis Eiropu. Uh, Un eh, šajās reģionos ir jāraugās uz dažādu startautisku projektu realizēšanu, kas mums pavēr pilnīgi jaunus apvāršanas, jaunu potenciālu. Un mēs eh, caur šādu reģionālu sadarbību, piemēram, caur Azoru salām, varētu eh, stiprināt savu sadarbību ar ASV ASV samazina savu militāro klātbotni reģionā, kas var negatīvi ietekmēt šī reģiona ekonomiku. Paldies. Pērā kungs vienu minūti. Paldies. Es atvainojos šajās debatēs mums ir mēs esam salikuši kopā ļoti daudz svarīgu jautājumu, katrs no tiem būtu pel, pelnījis atsevišķas debatas, un tas ir pilnīgi pamatot, ka katru no šiem jautājumiem mēs vēr, vēlamies izskatīt detaļās. Jā, resursu trūkst, un situācija tikai pasliktinās. Mums eh, ir jau bijuši jau vecie mērķi, un mums ir radušies jauni, eh, bet mums trūkst līdzekļu Mums ir jāaizstāv vismaz tie līdzekļi, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, jo, ja mums šo līdzekļu trūks, mēs nesasniegsim mērķus, kurus mēs sev esam izvirzījuši. Jau 90. gados mēs sacījām, ka kohēzijai līdzekļi ir jādivkāršo, lai panāktu mērķus, un tad mēs, mums bija paplašināšanās, un mēs samazinājām budžetu, un tagad mēs to turpinām samazināt. Uh, Es domāju, ka tas novedīs tikai pie lielāka atšķirība veidošanās starp reģioniem Eiropā. Paldies! Un pēdējais Maierkungs. Paldies, priekšsēdētājiem! Es uzskatu, ka tiešām ir jāpilnī, ja mēs šo stratēģiju par decentralizāciju un piešķirot vairāk arī uz vietām pilnvaras. Uh, tas, protams, ir ļoti apsveicami, bet no otras puses es baidos par korupcijas palielinātu risku, jo arī revizijas palāta tieši to ir norādījusi. Pieši vien ir komisijas nolaidība un tālāk seko reāla krāpšana. Ja mēs kohēzijas līdzekļus uh, piešķiram un bieži vien, kad viņš pieprasa, nu tiem ir jābūt konkrētam segumam, bet vienlaikus ir jāsaprot, ka atsevišķo procedūru vienkāršošana uh, arī decentralizācijas apstākļos reāli paver korupcijas iespējas. Tieši tāpēc ļoti svarīgi, godatais komisār, ka jūs neskatāt plānotās reformas atrauti, bet arī pamanat iespējamās negatīvās sekas. Nevaram pēc tam būt, ka mēs tikai pieņemsim kā nu, daļu no realitātes šeit šādu cēnu parādību, cēnu puses. Paldies! <clears throat> Paldies, kolēģi! Nu, diemžēl jāsaka nožēl, ka ne visi var piedalīties brīvā mikrofona procedūrā. Un mēs nevaram šo solījumu tādu turēt, bet tā kā esam jau iekavējuši debates, jo tie, kas tad aizraujas ar, tad, nu, sanāk un nolaup laiku citiem runātājiem. Un tālāk vārds būs, protams, vārdās komisijas, eh, eh, komisāram Hānam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī par šo ļoti aktīvo un plašo debati šodien par šīm debatēm. Un skaidrs, ka jūs jau arī sacījāt, ka atsevišķi katru jautājumu varētu izskanīt vēl padzināt un plaši. Arī Manfred Kungs, kas ir zināms kā liels kultūra vēsturnieks, viņš norādījis, ka, protams, pēc valodas attīstības attīstības ir tikai vēl viens cits komponents, eh, kas ir tieši šie arī attīstība, ko cilvēki paši sev nodrošina. Un kādās mēs arī uzskatu, ka Eiropas līmenī tieši, ko mēs saprotam kā pilsētas attīstību, un nu, ka tam ir jāpievērš padzinātā uzmanība. Arī 2020 mērķus mēs varam sasniegt tikai tad, ja reāli risinām problēmas pilsētās. Teritoriālajie jautājumi ir ļoti svarīgi, un paldies arī, ka tas tātad ir aktualizēts konkrētā ziņojumā, integrētā veidā. Un nākotnē, protams, ka mums jāskatās, ka mēs pie, piemērosim šeit konkrēts pielāgots pasākums. Te ļoti svarīgi arī, protams, šeit uz šādu tirgu orientētu pieju un daudz līmeņu pārvaldību Un komisija kādā ziņā šobrīd to virza, bet eh, galvenais lēmums, protams, būs jāpieņem par to, kādā veidā to piemērosim šādu līdzekļu pārvaldību. Ievarot arī nepieciešamo piesardzību. Man ir prieks arī, ka uzmanība tiek veltīta energo resursiem un īpaši atjaunojamiem energo resursiem un to ieguvēju. Es zinu jau savu laiku, kad es uzsāku savus darba gaitas jaunajās dalībvalstīs šis jautājums bija diezgan tāds neizprotams, un daudz to nemaz nevēlēs atbalstīt. Tagad savukārt ir ļoti plašs atbalsts. Un es priecājos par šādu atbalstu, un es domāju arī, ka nākotnē, arī kur mēs izstrāsim regulu par minimāliem piešķirumiem, alokācijām, tad katrā ziņā mēs arī to vēl papildus veicināsim. Vēl īsti par solidaritātes fondu. Arī šeit paldies jums par atbalstu Un, kā jau es sacīju, pēc pāris nedēļām nākšu klajā konkrētu priekšlikumu. Bet daži tomēr jums jau tagad, varbūt pateikšu skarbi, būs tāda vilšanās, bet nevar būt, ka solidaritātes fonda līdzekļus iekļauj vispārējā budžetā. Nē, te spētā, spēkā paliks īpašā regula par īpašo budžetu piešķīrumu solidaritātes fondam. Līdz ar to tur ir spēkā arī cita procedūra situāciju izvērtēšanai un uh, līdzekļu piešķiršanai uh, pašām akūtākām vajadzībām. Un ir konkrēts priekšlikums arī sagatavots, kas tātad skata konkrēt šos punktus, um, kā piemēram katastrofas saku izvērtēšanu uz vietas. Varbūt kāds varētu nerunāt tik skaļi par savu telefonu. Jā, ja jūs par to runājat, tad es arī gribēju to pašu norādīt. Jā, paldies jums, godātais. Tātad šīs novērtējums, katastrofas novērtējums uz vietas, mēs gribam visu procedūru izveidot tādu, lai tomēr arī būtu pārliecība, ka visi līdzekļi tiek piešķirti pareizi. Lai nebūtu arī nepareizi vai pārdaudz piešķirt līdzekļi tādā ziņā mēs neko netālamies tā nonivelēt vai vienkāršot. Un vienlaiks mēs vēlamies panākt, lai personām šādā situācijā būtu daudz lielākas garantijas, drošības sajūta, lai viņi saprastu, rēķinātos, ka jā, viņi saņem zināmas kompensācijas atbalstu šādās uh, katastrofas situācijās. Īpaši kāds ir, ja tiek piedzīvots dabas katastrofas. Un vēl vēlos nākotnē īpaši mm, veltīt uzmanību atlikušiem citiem jautājumiem. Paldies arī jums visiem par atsauci uz daudzgadu budžetu schēmas sarunām. Nu, tur es neko nevaru piebilst. Komisijas pozīcija bija skaidra un ir skaidra. Paldies jums visiem, kas atgādināja, cik svarīgi nodrošināt šo koncentrāciju par šo tematu, par šiem jautājumiem. kā jūs arī sacījāt, ka jāuzsver šī komunikācija, lai arī spētu šo politiku atspoguļot pareizi, plaši. Šo, ja mēs saprotam, kā investīciju politiku reizē, nu, tas arī nav nekāda pretruna, tas nav, nav, nenonāk pretrunā ar solidaritātes ideju. Jā, šīs investīcijas cilvēku kapitālā, tas nozīmē atbalstu un gal galā 700% no visiem līdzekļiem tiek novirzīti uz 25 pašiem nabadzīgākiem reģioniem. Tas ir lielais uh, rādītājs. Pēc tam savukārt, kādā veidā tie tiek sadalīti un investīcijas tiek piešķirts, nu tas ir skaidrs, ka tā ir, zinām, tāda investīcija. Nu, par konkrētiem skaitļiem, nu tad man tur vēl jāveic mājas darbi un ir jāskatās, ka, protams, kohezijas līdzekļus mēs investējam, lai nodrošinātu jaunas darba vietas un kohezijas attīstību. Paldies! <clears throat> Paldies jums, komisār kungs! Un paldies jums, ka arī jūs ievērojat tomēr tas, ko es teicu par komunikāciju, kur ir jāievēro, ja jūs runājat telefonu, tad vismaz tā, lai citi nedzird. Tālāk vārds Kacelīno kungam. Jā, mēs esam eh, ziņojumā centušies eh, tiešām ietvert galvenos principus, eh, par kuriem arī runājam. Tātad vispirms pilsētu loma, kas ir izaugsmas faktors un jaunu darba vietu veidošana tuvākajos gados. Tālāk nedrīkst aizmirst par faktu, ka ir jānodrošina, lai vismaz 5% resursu no jauniem struktūra fondiem eh, varētu investēt dažādās eh, pārapmācību programmās, lai pagūtu, eh, lai palīdzētu cilvēkiem apgūt jaunas iemaņas un prasmes. Es domāju, ka vēl šiem punktiem varētu pievienot vēl kādu punktu. Un proti, kas ir ļoti svarīgi šī, šo debašu kontekstā un pil, eh, runājot par pilsētām. Jautājums par to, vai pil, eh, Eiropa varēs atgriezties pie izaugsmas un attīstības. Un tieši caur pilsētu attīstību mēs varam panākt to, ka pārvaram uh, lejupslīdes risku. Tā kā mums ir jāpievērš vairāk uzmanības šim ļoti svarīgam jautājumam un jādomā par to, kā mēs izmantojam savus resursus, jāeksperimentē, jābūt drosmīgiem, neredz kādēļ nevarētu eksperimentēt, piemēram, ar projektu obligācijām, dažādiem pilsētu starp projektiem un tam līdzīgi. Un tad vēl kāds ļoti svarīgs eh, punkts, ko arī komisārs minēja, ir jābūt eh, stabilākam tiesiskajam pamatam. Un bez tiesiskā pamata mēs eh, Eiropā tā īsti nevaram virzīties priekš. Liels paldies! Tālāk Vogana kungs. Paldies, centīšos gāri neizteikties. Noslēguma piezīmēs. Paldies komisāram par viņu ieguldījumu Paldies arī kolēģiem par viņu ieguldījumu debatēs, īpaši ēnu referentiem un arī nodarbinātības komitējai, kas izstrādāja atzinumu par mani institīvu ziņojumu. Šķiet, ka ir vispārējais atbalsts ideja par to, ka fondus vajadzētu apvienot tur, kur tas ir iespējams. Uh, un e, arī nosacījumu fondu līdzekļu saņemšanai būtu labāk jāsaskaņo, un ja mēs to varēsim panākt, tad eh, tas būs labāk gan tiem, kas piesakās uz fondiem, gan arī palīdzēs palielināt fondu izmantošanas efektivitāti, jo, kā komisārs sacīja, ir tiešām jānodrošina tas, lai eh, fondu līdzekļu izmantošana palīdzētu sasniegt 2020. Eh, gada mērķus. Kas attiecas uz procesa atvieglošanu, tad tas ir jādara, lai padarītu to vieglāku, pieteikumu iesniedzējiem procesiem jābūt arī elastīgākiem tādēļ, lai uh, katrs reģions eh, varētu piemērot līdzekļus, eh, pieskaņot savām specifiskajām vajadzībām. Un fondu tuvināšana, to izmantošanas tuvināšana varētu mums palīdzēt. Daudz reģioni jau strādā pie šādu mehānismu veidošanas, bet es zinu, ka ir reģioni, kas par to pat domāt vēl nav sākuši. Uh, Un uh, ir arī citi fondi, piemēram, apvārsnes 2020 un citi. Uh, tā kā es domāju, ka ir jādarbo, uh, jāsadarbojas ar uh, vietējām pašvaldībām un reģionu pašvaldībām, lai fondu līdzekļu izmantošana būtu efektīvāka un dotu labāku rezultātu. Un es ceru, ka komisija reģioniem šajā procesā palīdzēs. Liels paldies, cienījamies kolēģi! E, tālāk, Kolārskas Babīnskas kundze. Paldies, mēs esam daudz runājuši par pilsētām, kurām ir jāaug un jākļūst par dzinēju spēku reģionu izaugsmē, taču ļoti bieži tas nemaz tā nav. E, lauksaimniecības e, teritorijās, lauku teritorijās arvien grūtāk ir piesaistīt jaunas investīcijas, un tieši tādēļ tie līdzekļi, kas ir jāvelta enerģētikas attīstībai, kohēzijas politikā, būs ļoti svarīgi. Mūsu kolēģi Nīlsen stāstīja par to, Nilsen kungs stāstīja par to, kā eh, pateicoties decentralizētiem enerģijas avotiem ir panākt izaugsme nomaļos lauku reģionos Ziemeļzviedrijā. Es pārstāvu Ljubļānu un eh, es zinu, ka Daudzi e, mēģina izmantot, e, gūt labumu no jaunajām iespējām. Cilvēki investē visdažādākajos enerģijas avotos, atjaunīgos un dažādos citos, bet arī dabas gāze un slānekļa gāze. Uh, arī ir enerģijas avoti. Koģenerācijas process arī ir ļoti svarīgs vismaz pašlaik, un tādēļ visi um, cenšas raudzīties uz tām iespējām, kādas uh, atvērsies. Līdzekļiem un projektiem jābūt piemērotiem uh, konkrētam reģionam, bet ne tikai. Reģionam ir jābūt eh, ar, arī skaidrībai par to, kā attīstīties. Ir jāsaprot, uh, ka nevajag vienkārši iztērēt naudu, ir jābūt noteiktai jēgai un mērķim, ir jādomā par to, kāds reģions vēlas būt, uz ko tas iet, kā tas vēlas attīstīties, tikai tad varēs efektīvi iztērēt piešķirtos līdzekļus. Paldies! Un tālāk es teres Fergutas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisāru kungam. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas deva savu ieguldījumu. Vēlos pateikties arī komisijai par to, ka viņi ir eh, tik atsaucīgi šajos jautājumos. Es tiešām ceru, ka mums izdosies e, vienkāršot procedūru, tā kā to esam sprieduši, nodrošināt lielāku atklātību lēmumu piešķiršanā. Īpaši e, satraukumu rada situācija ar uh, dabas katastrofām un solidaritātes fonda izdam, izmantošanu. Uh, mums šeit ir problēmas ar uh, Uh, šo te aprēķinu veikšanu. Mm, ir dažādi uh, lielumi, uh, kas nav tik viegli kvantificējami, jo ne tikai IKP ir vienīgais rādītājs, ko izmanto aprēķinos mm, atbalsta piešķiršanai. Protams, ka nedrīkst aizmirst par solidaritātes principu uz kur mēs turpināsim balstīties Eiropā. Liels paldies! Debates par šiem četriem ziņojumiem ir noslēgušās, un balsošana notiks rīt un Kolārskas Babinskas eh, ziņoj, par ziņojumu tiks balsots trešdien. Tālāk nākamais darba kārtības punkts. Un